reglamenta jautājums. Priekšsēdētājs kundze, mēs balsosim par trim rezolūcijām tulīt. Un tur būs personāla balsojums. Tomēr mēs nevarēsim uh, rak, sniegt rakstīts deklarāciju balsojumu skaidrojumam, kāpēc esam balsojuši tā vai savādāk. Tas nav pieņemam. Mēs prasam eh, veikt grozījums procedūrās, lai eh, deputāti varētu skaidrot savu balsojumu arī par eh, cilvēktiesību, demokrātiju un tiesiskumu principu pārkāpumiem. Man,